bērnai nepieciešama zāļu pieejamība Eiropā. Komisijas vārdā došu vārdu Hedegardas kundzei. Mums ir jāuzgaida pāris sekundītes, lai Frīda kungs pavadīs komisāru kungu, un tad Hedegardas kundze varēs sākt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sava kolēģa komisāra Borka vārdā es gribu teikt, ka komisijai arī rūp jaunu uh, medikamentu pieejamība un uh, nodrošināt arī, lai uh, medicīniskā aprūpa būtu pieejama. Par to komisija runāja savā šā gada aprīļa paziņojumā par uh, noturīgām veselības aprūpes sistēmām un uh, par veselības aprūpas sistēmu pieejamību. Ir uh, nepieciešams uzlabot sadarbību un sadarbību, lai novērstu neparedzētos efektus, kādu efekti varētu rasties no cenu veidošanas uh, sistēmas uh, šajā jomā dažādās uh, Eiropas Savienības valstīs. Um, um, nesen ir saņemtas atļaujas hepatīta C ārstēšanai paredzētiem medikamentiem un uh, Uh, rīt tiksies uh, dalību valstu eksperti, kas apspriestīs šo jautājumu par hepatīta C um, ārsteišanai paredzētiem medikamentiem un to cenām. Protams, uh, cenu ietekme uz medikamentu pieejamību ir daudz plašāks jautājums nekā un skar ne tikai hepatīta C ārstēšanai paredzētos medikamentus. Itālijas prezidentūra ir paredzējusi apspriest uh, neformālajā veselības ministru padome jautājumu par inovatorisku uh, medikamentu pieejamību, lai atbalstītu, atbalstot um, pētniecību uh, un um, attīstību, ka tas veicinās arī jaunu medikamentu uh, izstrādi. Tāpat jānodrošina saulaicīga piekļuve um, medikamentiem uh, tādos gadījumos, kad trūks citu zāļu noteikti slimību ārstēšanā. Tāpat jādomā par dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanu ar novatoriskiem medikamentiem ir atļauts izmantot 106 šādus medikamentus šobrīd. Tāpat svarīgs ir cenu jautājums. Dalību valsts ir tās, kas nosaka medikamentu cenas, un komisija nevar noteikt nekādus cenu griestus, tomēr komisija uh, var veicināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm par cenu noteikšanas politiku, lai samazinātu cenu negatīvo ietekmi uz medikamentu pieejamību Eiropas Savienībā. Tāpat komisija var arī uh, turpmāk pētīt valsts iepirkuma mehānismus, lai tādējādi ietekmētu cenu noteikšanu uh, farmācijas rūpniecībā. Paldies, komisāri Hedegārde, un tagad vārds Mikolāšika kungam divi ar pus minūtes. Priekšsēdētāji godātā komisāri, godātie kolēģi šīs debates šajā parlamentā mūs uh, rosina pievērsties uh, šāda nopietna jautājuma risinājumam, jo tas rūp gan pacientiem, gan ir arī runa par dzīvību glābšanu. Ir jāuzlabo uh, dzīvību glābjošu medikamentu pieejamība un uh, šie jautājumi rūp daudziem no mums, arī man, jo es esmu pēc profesijas ārsts un esmu arī strādājis uh, slimnīcā un uh, strādājis ar uh, šādiem smagiem pacientiem. Bija arī tādi pacienti, kam bija grūtas slimības un kam bija grūti piekļūt Eh, nepieciešamajiem medikamentiem. Ir jānodrošina, lai šīs zāles būtu pieejamas. Ir nepieciešams eh, paredzēt atbilstošu finansējumu, vai arī jārēķinās ar pacientu ienākumiem, eh, lai viņi varētu atļauties nopirkt zāles. Un situācija, protams, dažādās dalību valstīs ir atšķirīga veselības aprūpes jomā. Daudzos gadījumos cenu, eh, augstā cena eh, atspoguļo eh, tehnoloģiju un pētījumus, kas ir nepieciešami zāļu izstrādē. Un tas tā pašā laikā nav attaisnojamas nesamērīgi augstas cenas 2000. 2009. gadā izdevumi medikamentiem ir pieauguši par 76%. Tas ir bezprecedenta pieaugums. Un mums ir jāapzinās arī, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji noveco un jauno medikamentu cenas arvien pieaug. Mums ir jāsaprot, ka svarīgas zāles ir jāpārdod par pieejamu cenu. Tagad vārds Borzan kungam. Kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Medicīniskā, medicīniskie panākumi nodrošina efektīvus, taču dārgus medikamentus, un kad tirgū parādās zāles, kas var nodrošināt simtprocentīgu atveseļošanos, tad es nedomāju, vai med politiķi šeit uh, domā par ietaupījumiem medicīnas jomā un par pacienta dzīvību. Taču, kad mēs runājam par cenu, un ja ir tāds medikaments, kas izārstē hepatītu, tad es domāju, kā, kas tad, kā tad izmaksā sabiedrībai uh, šis pretējais rezultāts, kad pacients ir jānogādā slimnīcā, kad ir jāveic operācijas, kad uh, viņš nevar ierasties darba vietā un iespējams pat nomirst. Un mani tas traucina, kaitina, kas miljardiem eiro tiek eh, izdoti banku glābšanai, taču attiecībā uz zālēm tiek paustas dažādas bažas par taupību. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama ilgspējīga veselības sistēma. Tādēļ valstī ir jānodrošina līdzekļi medikamentiem un farmācijas uzņēmumiem, ja tie nodrošina atveseļošanos. Turklāt es domāju, ka ir jāsaīsina laiks kas nepieciešams patentu saņemšanai un arī pagarināšanai. Manuprāt, ir tiešām ļoti interesanti, ka šie visi gadījumi gan Itālijas prezidentūras laikā attieksies uz tirzniecības sektoru, un mans secinājums ir tāds, ka veselība vienkārši nebauda tādu pašu atzinību kā ekonomikas sektors. Paldies! Nākamā runātāja Van Štorkskundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs visi iestājāmies par cilvēka dzīves aizsardzību un tādēļ arī par pēc iespējas plašāku piekļuvi dzīvību saglabājušiem medikamentiem. Attiecībā uz šo medikamentu pētniecību vēlos pievērst jūsu uzmanību embriju cilmešūnu izmantošanu. 18. oktobrī 2011. gadā Eiropas tiesa pieņēma pamatlēmumu. Tiesa konstatēja, ka cilvēka dzīve sākas tad, kad olnīca savienojas ar spermatozīdu. Kopš šī mirkļa cilvēks ir cilvēks, un saskaņā ar šo spriedumu visi publiskie līdzekļi, ik viens manipulācija vai iznīcināšanas mēģinājums saistībā ar šo cilmu šūnu izmantošanu ir nepieņemama. Tādēļ nevar pieļaut pētniecību, izmantot embriju. Uh, cilmes šūnas. Un to pieprasīja Eiropas pilsoņu iniciatīva viens no mums, 1,8 miljonu Eiropas pilsoņu parakstīja šo iniciatīvu. Eiropas komisija, kuru vada kristiešu demokrāti, par spīti šiem 1,8 miljoniem pārakstu, uh, atteicās pat paust savu viedokli vai uzsākt kaut kādus pasākumus pret cilvēka dzīves iznīcināšanu pētniecības vajadzībās. Kad mēs runājam par medikamentu ražošanu, tad mums vajadzētu padomāt par to, vai mēs aizsargājam cilvēka dzīvi, nodrošinot piekļuvi dzīvību glābošiem medikamentiem, vai arī apstādinām dzīvību, ļaujot to izmantot pētniecībā. Paldies Štorks kundzei, nākamais runātāji divas minūtes, bet Čerabas ir Čeras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Hedegārdas kundze, es ar ļoti lielu interesi un ar lielām gaidām gaidīju komisijas skaidrojumus saistībā ar dzīvībai klāpšanai nepieciešamajām zālēm. Un es vēlos izmantot šo telpu Eiropas parlamentā un no, pa, norādīt uz mūsu prioritātēm, pilsoņu interesēm kā jāskatās gadījumam, kad tas eh, kļūst par eh, epidēmiju pasaulē. Piemēram, ir 130 tūkstoši ar C hepatītu saslimušo visā pasaulē. Eiropā tie ir 80 tūkstoši un Spānijā ir ārkārtīgi daudz šo cilvēku, un šis, šī slimība ir nāvējoša. Tagad ir iegūts uh, medikaments, kas, medikaments, kas var atvesaļot cilvēkus, un taču ir pieejams medikaments, kas ir ļoti dārgs, tas maksā 50 tūkstošus eiro. Nu, ja, vai mēs vēl meklējam tagad uh, attaisnojums, kādēļ Eiropas institūcijas nerīkojas šajā jomā? Nē. Dalība valsts var izmantot 130. pantu no Dohas deklarācijas, no 2001. gada, kur atbalsta arī PTO, un dalībvalsts var norādīt to, ka šeit tiek apdraudēta sabiedrības veselība un ka ir nepieciešama ģenerisko medikamentu sagatavošana. Līdzīga lieta mums bija saistīta arī ar molekulas izstrādi, kas tika izmantota vēža ārstēšanā. Piemēram, Ēģiptē tika izmantots Indijā gatavots ģeneriskais medikaments, kas bija uh, simts reizes lētāks cenas ziņā nekā attiecīgās orģinālās zāles, un dalībvalsts var attiecīgi rīkoties. Iespējams, ka parlaments var apņemties iestāties par sabiedrības interesēm, ievērot līgumus, un ja mēs varējām attiecīgi rīkoties viesabenēšanas jomā, tad tak mēs nevaram vienkārši noteikt tādas cenas zālēm, kas var glābt cilvēku dzīvības. Paldies! Nākamais runātājs Krisogonus kungs. Paldies. Šī problēma, šīs šausmīgi ārkstās, dārgās cenas, kuras nosaka farmācijas uzņēmumu, lai viņi varētu gūt ar vien lielāku pēļņu un tādējādi riskē ar sabiedrības veselību. Šī problēma ir viens aspekts, taču ir vēl citi šķēršļi zāļu pieejamībai. Patiesībā ir tā, ka attiecīgās iestādes Eiropas Savienībā rīkojas ne tikai vienaldzīgi attiecībā pret šādu cenu politiku, bet pat ļoti apzināti veicina šādu sistēmu, samazina izdevumus veselības aprūpē, un tas apgrūtina pieejamību zālēm. Īpaši tas attiecas uz tādām valstīm kā es, kā mana valsts, kur ir tāds rezultāts, ka slimie cilvēki nevar piekļūt medikamentiem un pieauga mirstība. Grieķijā situācija ir tāda, ka mirstība ir pieaugusi, un tas ir rezultāts trojkas noziedzīgajai politikai. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies. Nākamais runātājs ir Vazīkundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji Mēs atrodamies tādā situācijā, ja es klausījos jūsu priekšlikumus, bet nu tie stipri nepietiekami. Mēs uh, uzzinājām, ka 15 uh, valstis ir vērsušās uh, pie komisijas attiecībā uz šo medikamentu, kas ir eh, C hepatīta ārstiešanai paredzēta, un viena ārstniecības kūra maksā 50 līdz 60 tūkstoši eiro. Tā ir milzīga summa. Nu, un ja tas attiektos tikai uz vienu farmācijas uzņēmumu, kas ražo šo medikamentu, bet tas pats attiec gan uz krūts vēža, gan uh, nieru vēža un citu slimību ārstēšanai paredzētajiem medikamentiem. Tagad iznāk tā, ja cilvēks ir pārāk vecs, tad viņam vairs nav tiesības tikt ārstētam, jo vienkārši trūks naudas. Tagad jautājums patiesībā ir par sabiedrības veselību un kā mēs esam nonākuši pie šādas situācijas. Runa ir par monopoliem un patentu aizsardzību aizsardzību. Un uh, valstis bieži vien ir atbalstījušos monopolus, un patiesībā jau ir arī eh, risinājums, iespējams, obligātā licencēšana, un valstīm šis risinājums būtu uh, jāizmanto biežāk, lai pazeminātu medikamentu cenas. Tagad par pētniecību. Paskatīsimies, kas notiek uh, Rietumā Afrikā ar ebolas vīrusu. Šis vīrus ir pazīstams jau kopš 1978. gada, bet neviens uzņēmums nav izstrādājis uh, zāles vai vakcīnas, jo tas nebija rentābli, ir nepieciešams tirgus un pieprasījums bet eh, ka, nu, kopš tā brīža, kad tiek piešķirts eh, valsts finansējums, komisijas finansējums, tad ir jānosaka arī eh, tādi noteikumi, ka netiek izmantoti patenti un ka šie medikamenti ir visiem pieejami un ir nepieciešams atbalstīt inovācijas, jo tās ir nepietiekamas. Paldies, Tamburāno kungs, viena minūte. Liels paldies! Es ļoti priecājos par šīm debatēm. Esmu zobārsts un es e, pazīstu šo drāmu saistībā ar C hepatītu, taču arī pateicos par šo debatītu, jo mēs no piecu zvaigžņu kustības uzskatām, ka cilvēciskiem principiem vienmēr jābūt pārsvarā par tirgus loģiku. Komisija paredz vairāk atbildību turpmākajam rūpniecības komisāram, taču katrā dalībvalstī par to atbild veselības ministrs. Un kā lai mēs rīkojamies pilsoņu interesēs, ja ģenerāldirektorāts ir rūpniecības galvenais. Tātad kā lai mēs šādā sistēmā rīkojamies? Bieži vien īpaši katoļi pieprasa saglabāt cilvēka dzīvību, taču daudzi aicina ievērot ekonomiskās intereses un ir ļoti būtiski tieši aizsargāt cilvēka dzīvību. Paldies Tamburāno kungam, pusotra minūte Kailī kundzei. Καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των Paldies. Es ļoti labi saprotu, ka ir grūti atrast risinājumu trips eh, vienošanās paredz alternatīvas. Vienmēr tiek runāts par intelektuālā īpašuma aizsardzību, un tad ir jāvērš pie dažām dalībvalstīm. valstīm Kādēļ jūs uh, nepadarat pētniecības izmaksas caurskatāmas, lai varētu nodrošināt piekļuvi informācijai? Medikamenti bieži vien ir uh, aizsargāti ar 20 gadu patentiem un ir ļoti grūti veselības sistēmām iegādāties zāles par šīm milzīgajām cenām. Iespējams, ka var paredzēt uh, dažādas dotācijas, kad ir nepieciešamība, un tas attiec uz pilsoņu veselību. Paldies Kailī kundzei, divas minūtes Škripeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamās dāmas, godātie kungi. Tas ir tiesa, ka jaunu medikamentu izstrāde dzīvības glābšanai ir izmaksu ziņā ļoti smaga nozara, taču tas nenozīmē, ka kādu pacientu nedrīkst ārstēt, jo trūks līdzekļu. Ikvienam ir tiesības uz ārstēšanu. Līdzekļi jāsadala daudz taisnīgāk un ir nepieņemam, ka šādi medikamenti ir pieejami tikai privileģētām personām un sociāli vājākā. Uh, situācijā atrodošās personas ir zaudētāji. Mēs vēlamies apkarot šādu pieeju. Tā kā mēs runājam par šādiem medikamentiem, tad mums ir jārunā arī par to, ka paliatīvo ārstēšanu var uzsākt tikai tad, kad visas pārējās iespējas jau ir izmēģinātas. Tādējādi mēs varam paaugstināt dzīves līmeni pat Eh, tad, kad eh, slimības ir nāvējošas un neārstējams. Šāda ārstēšana būtu jānodrošina arī cilvēkiem to mūža beigās. Politikā ir zināms jēdziens, ka civilizācija ir attīstīta tādā līmenī, cik lielā mērā tā rūpēs par saviem vājajiem un vecajiem cilvēkiem. Es domāju, ka mums ir jāsako šim principam. Mums, veciem un uz nāvi, ar slimiem cilvēkiem ir jānodrošina pienācīga aprūpe. Un laikā, kad citi to cenšas šiem cilvēkiem atņemt, ir bijuši laika, kad šīs personas tika nogrūstas uh, dažādos uh, namos, šobrīd ir pieejama eitanāzija, taču mums ir nepieciešams arī citas alternatīvas Eiropā. Mēs visu laiku runājam par to, uh, kā lai tiekam vaļā no vecajiem peļņu nenesošajiem bērniem, un Bēļģijā eitanēzija pat piemēro bērniem un psihiski slimiem cilvēkiem. Es nevaru saprast, kā lai mēs rīkojamies. Tas man atgādina nacistu režīmu laikus, kā mēs varam atbrīvoties no cilvēkiem, kas ir ar īpašām vajadzībām vai neatbilst mūsu priekšstatiem. Slovākijā nav sakarīgas palietīvas aprūpas, kuru valsts nodrošinātu. Paldies, pusotru minūtu Harkins kundzei. Paldies, priekšētāji. Runājot par piekļuvu dzīves glābšanai nepieciešamajām zālēm, trūkumu rada vairāk apsvērumi - ražošana, piegāde, piedāvājums un, protams, arī cena. Un es koncentrēšos tikai uz pēdējo apstākli. Uh, Šī problēma ir ļoti smaga tajās valstīs, kur tiek īstenos taupības programmas, it īpaši tādēļ, ka tiek samazināts finansējums valsts pakalpojumiem un līdz ar to ir ierobežot piekļuvu veselības aprūpēji un zālēm. Komisija savās valstīm specifiskajās rekomendācijās ir norādījusi, ka ierobežot piekļuvu veselības aprūpēji var nesamērīgi skart vismazāk aizsargāto sabiedrības daļu, proti tos, kas tieši visvairāk paļaujas uz valsts pasākumiem. Īrijā, manā valstī, samazinājumi no 9. līdz 11. gadu bija 17% apjomā un saskaņā ar datiem 2013. tas bija 5%, tāda ir vairāk kā piekdaļa no veselības aprūpas budžeta un ļoti ir ietekmējis piekļuvu veselības aprūpei un dzīves glābšanai nepieciešamajām zālēm. Es pievienošos Eiropas patērētāju organizācijām, daudzām citam, arī ārstu organizācijām, lai jautātu komisaram pārskatīt šo lēmumu pārcelt medicīnas produktus uz iekšējā tirgus komisāra portfeli, kur galvenais pienākums ir veicināt konkurētspēju mūsu rūpniecībā, bet par zālēm un veselības tehnoloģiem būtu jāatbild citam komisāram. Paldies! Vielen Dank, Frau Paldies Harkins kundzei. Nākamais runātājs Matijas kundze, viena minūte. Obrigada, senhor prezidente. Haver uma farmacêutica que... Paldies, priekšādāji. Farmācijas uzņēmumi prasa 60 līdz 70 tūkstoši par hepatītu C zālēm. Tas ir vienkārši nepaņu, nepieņemami. Ja Portugālē mēs vēlētos izārstēt visus ar hepatītu C saslimušos cilvēkus, tad būtu tikpat daudz jāmaksā, cik mēs maksājam par visu veselības aprūpu kopā Portugālē. Protams, arī taupības pasākumi kavē veselības aprūpi, bet eh, ne viss ir saistīts tikai ar inovāciju finansējumu, tā ir vienkārši nekaunīga peļņas meklēšana. 90% peļņa tas nebūtu jāpieņem. Jūs, protams, nevarat neko darīt saistībā ar cenām, bet var jūs varat kaut ko mainīt patentu sistēmā. Ir jāizbeidz šie monopoli. Jūs varat kaut ko darīt šajā sistēmā, ja vien jums ir politiskā griba. Paldies, Matjas kundzei. Okens kundze, vien minūte. Tak, herr formand. Den her debat viser jo, at vi er nødt til at... Paldies, priekšādātāji. Šīs diskusijas jau norāda, ka kaut kas ir jādara. Šī alkatība un farmācijas nozarei ir te neierobežota. Komisija jau labi apzinās, ka 50% no pētniecības sēdz uh, valsts finansējums, un tad uzņēmumi būtībā mūs apzog. Tādēļ mums ir kaut kas jādara. Mēs nevaram pārcelt farmācijas uzņēmumu regulējumu uz uh, DG ģenerāla direktorātu, kas strādā ar iekšējo tirgu. Mums ir izveidojusies situācija, ka cilvēki vienkārši uh, mirst, jo mums nav pietiekama politiskā griba, lai mainītu patreizējo situāciju. Kā jau Marijonas Matikāvas teica, esam socializējuši riskus un privatizējuši peļņu. Ir jārīkojas pretēji. Paldies! Paldies, Aukens kundzei! Nākamais runātājs viena minūte - gramatikākis kungs. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές... Paldies! Pēdējo gadu laikā mēs esam novērojuši situāciju, ka Grieķijā trūkst zāļu, un tā ir ārkārtīgi bīstam situācija, ņemot vērā, ka joprojām ir jūtama arī ekonomiskā krīze un ir ļoti smagi taupības pasākumi Grieķijā. Protams, zāļu cenas ir kļuvušas zemākas, jo bija attiecīgi tiesību akti pieņemti, bet ir arī blakus efekti. Dažas farmācijas uzņēmumi vai pilnībā pārtraukuši ražošanu vai samazinājuši pieejamo zāļu apjomu un vairāk novirzījuši zāļu importu uz valstīm, kur cenas ir augstas. Līdz ar to tika ieviesti vairāki aizliegumi. Tādām nelielām valstīm kā Grieķija nav iespējas cīnīties ar šādu me medikamentu piegādes pārtraukšanu. Tādēļ mums ir nepieciešams kāds jauns mehānismus Eiropā, lai liktu uzņēmumiem piegādāt uh, savus produktus arī tajās valstīs, kur ir finanšu rakstura problēma. Un, diemžēl, runātājs tiek pārtraukts. Līgin Valīna. Paldies, Valīnas kundze. Gracias. En Europa y en Estados Unidos los medicamentos son la... Paldies. Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās valstīs ir labāk jāpārbauda farmācijas uzņēmumu darbību. 130 miljonu cilvēku cieši no hepatīta C un ļoti daudz arī Spānijā. Attiecīgās zāles var palīdzēt izārstēt pat 70% no šiem cilvēkiem, bet ir arī zināms blakus efekts, kur dēļ vairāk cilvēku nevar sākt ārstniecību. Nu, un arī cena ir pārāk augsta. Tas nozīmē, ka lielākā daļa šo cilvēku nevar atļauties šo zāļu iegādi, un arī veselības aprūpas sistēmas nespēja sekt šādas cenas. Nora, noteikti tik augstu cenu ir gluži vienkārši nepieņemami, tādēļ mēs lūdzam uh, ievies sistēmu, kas ļautu mums ārstēt šos cilvēkus. Ir jānodrošina iespēja, ka cilvēkiem, ja ir zāles pieejamas viņu slimības ārstēšanai, būtu šāda iespēja. Paldies Valins kundzei, viena minūte, Kabzons Ruijas kundzei. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšādātā kungs. Eiropas medikamentu aģentūra pirms mēneša ir apstiprinājusi zāles, ar kurām var ārstēt hepatītu C. Un pirmais, kas ir jādara, ir jāpēta iespējams pārkāpums saistībā ar uzņēmumiem Indijā, kas var ražot ģeneriskās zāles par ļoti, ļoti zemām izmaksām. Un ir pēdējais laiks īstenot nepieciešamās reformas attiecībā uz caurskatāmību un cenu noteikšanu. Nepieciešami pasākumi, kas ļaus pasargāt mūsu veselības aprūpju sistēmu ilgspējību. Mēs nevaram pieļaut tādu diskriminējušu pieeju attiecībā uz pieejiem medikamentiem, kā tas ir šobrīd. Tāpat jānodrošina iespēja arī skatīt jautājumus par intelektuālo īpašumu pētniecībā. Paldies! Paldies, Kabisona Ruijas kundzei. Tagad Beidzās pieteikto runātāju saraksts. Sāksim brīvā mikrofona procedūru. Mums ir tikai viens runātājs - Ferreiras kungs. Obrigado, Sr. Presidente. A Comissão vem aqui. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kundze. Mm mūs tātad uh, iepazīstināja ar komisijas paziņojumu par uh, dzīvībai glābšanām, glābšanai nepieciešamām zālēm. Jā, tie bija vārdi, ka komisija domā par šiem jautājumiem, ka tā ir rūpa dzīvības glābšanai nepieciešamās zāles, bet komisija uh, ietilps trojkas sakarā, kas uzspieda Portugālei uh, paaugstināt zāļu cenas un samazināt uh, medicīnas finansējumu, un daudziem cilvēkiem vairs nav pieejamas ne zāles, pat arī ne pārtika, un uh, vairākas slimnīcas arī vairs nenodrošina medikamentus pacientiem. Uh, Un eh, tas jau neko nepalīdz, ka dalību valsts ir atbildīgs par veselības aprūpas jautājumiem. Mums ir kaut kas jādara eh, attiecībā uz transnacionāliem uzņēmiem, bet mēs neko nevaram darīt pret to. Paldies, beidzām brīvā mikrofona procedūru un beigās dodu vārdu Heidgārs kundzei no komisijas. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, jūs saprotat, ka šobrīd ir valsts vakars un es detalizēti neatbildēšu uz jautājumiem. Es gribu teikt, ka jūsu šovakar paustais viedoklis tiks nodots atbildīgajam komisāram Borģām. Šeit zālē ir arī viņa līdzstrādnieki, kur klausījās debatēs un rakstīja piezīmes jau rīt darba grupu Eiropā tiksies eksperti no dalību valstī un apspriedīs šos jautājumus, un tā būs iespēja arī dalību valstīm turpināt šīs debatas un virzīt uz priekšu. Un es gribu teikt Ferēras kungam, kurš nu pat uh, runāja par medikamentu cenu noteikšanu. Es gribu atgādināt, ka šis jautājums neietilpst Eiropas Savienības kompetencē. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība neko nevar darīt, mēs varam darīt Uh, piemēram, nodrošināt informācijas apmaiņu, un, kā jau es teicu, neformālā veselības ministru padoma šo jautājumu arī ir iekļāvusi savā darba kārtībā. Es pateicos jums par jūsu pausto viedokli, un es informēšu komisāru Boģu, kurš ir atbildīgs par šo jomu. Komisāri. Paldies, komisārs Hedegards kundzei. Esam noslēguši debates. Mūsu darba kārtība ir noslēgta. Nākamā sēde sāksies rītdien, 17. septembrī, no 9. līdz 11.50 un no 12. līdz 2. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietē. vietē noslēdzu šo sēdi. Labu nakti!